protokolu um, nav nekādu uh, komentāru, tad tas ir apstiprināts. 2008. gada 9. decembrī Vitolds Tomčaks uh, atkal ir iesniecis uh, uh, iesniegumu uh, par parlamentārās imunitātes ievērošanu uh, sakarā ar um, apsūdzību, kas pret viņu celtu uh, Ostrovas uh, zem apgabalu tiesā. Uh, parlaments jau trīs reizes ir par šo tēmu izteicies, proti 26. gada aprīlī un 28. gada februārī un septembrī. Juridiskās komiteja e, tika lūgts atzinums un juridiskās komitejas vadītājs e, ir um, ieteicis Tomčāka kungu ceturto iesniegumu atzīt par nepieņemam. Juridiskā komiteja savā